partiju grupas kristīgiem demokrātiem un progresīvo sociālas demokrātas alianses vārdā esmu saņēmusi lūgumu nozīmē cilvēks komitejās un delegācijās. Šie kandidāti tiks ir, šie deputāti, kas iecelti attiecīgajās komitejās, tiks iekļauti protokola tekstā. Nākamā sēde notiek eh, rīt, ceturtdien,